Jūs ziņojums tādēļ nāk īstā laikā un tiek vērtēts kā vērtīgs atbalsts komisijai tās darbā šajā svarīgajā jomā. Paldies, komisāri. Debats līdz ar to ir noslēgšās par šo jautājumu. Balsojums notiks rīt pulksten 12. Dāmas un kungi. Nākamais darba kārtības punkts. Gustafsona kunga ziņojums - sieviešu loma vidēji draudzīgā ekonomikā. Dodam vārdu Gustafsona kungam četras minūtes, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs. Sākot um, jau ar pašu pirmo dienu. Un visa darba laikā ļoti veiksmīgi varēja sadarboties ar ēnu referentiem, ar dažādu organizāciju pārstāvjiem, un tādēļ gribu teikt sirsnīgu paldies visiem tiem, kas aktīvi piedalījās šī ziņojuma izstrādē. Jūsu viedoklis ir papildinājis šo tekstu. Tie ir bijuši gan grozījumi, gan arī Facebooka uh, um, vietnēs ievietotie komentāri, gan arī vienkārši mutiski vārdi, kurus varēja uzklausīt. Šeit mēs runājam par ļoti dažādām uh, politiskām nostādnēm un uh, pozīcijām. Ļoti būtiski ir šī situācija finanšu krīzes laikā. Mēs runājam par ekonomikas problēmām un to risinājumu. Bieži vien šīs problēmas tiek skatītas tikai pārāk tehniski, it kā nebūtu vīriešu un sieviešu, nebūtu nemaz cilvēku. Mēs um, dzīvojam planētā, mūsu resursi ir ierobežoti, spēkā esošā ekonomiskā sistēma neievēro to, ka dabas resursi ir ierobežoti. Šī pastāvīgā izaugsme tiek, nu, burtiski reliģijas. Uh, līmenī celta. Bet agrāk vai vēlāk tas novedīs pie sabrukuma, jo katra prece, kas tiek ražota vai arī pakalpojumi, kas tiek sniegt, nozīmē, ka tiek izmantot resursi - ūdens, enerģija, metāli. Un tas ir saistīts ar to, ka resursi kļūtu aizvien mazāk. Tādēļ mums ir absolūti nepieciešama ilgspējīga zaļa ekonomika tā būtu tāda, kas ekoloģiskās sistēmas atjaunotni uh, skata kā pamatu visam un atbilst arī cilvēku attīstības iespējām. Resursu sadalījumam ir jābūt godīgam starp visiem cilvēkiem pasaulē. Starp vīriešiem, sievietēm, paudzēm un tā tālāk. Uh, Runājot par zaļo ekonomiku, neiet runa tikai par zaļajām tehnoloģijām, runa iet arī par sociālo taisnīgumu. Runa iet par ilgtspējīgu ekonomiku, lai to sasniegtu. Nedrīkst skatīt tikai tirgu un a, tirgus īstermiņa a, mērķus. Jārūpējas par cilvēku labklājību ilgtermiņā. Tādēļ ir uh, nepieciešams ekoloģisks izsvērts sistēmas, bez kurām labklājība nav iespējama. Ir nepieciešams iet pa e, ekonomikas ilgspējības ceļu, jāmainās ir bagātajām valstīm, mums ir jāievieš ilgspējīgi e, ekonomiskās ražošanas un patēriņa modeļi. Tāda kā sistēma ir pat laban, liekas, e, ka. E, dodamies uz resursu izmantošanu, uz lielāku nevienlīdzību starp vīriešiem un sievietēm un lielāku atšķirību ienākumus. Šis uh, darbības veids ir jāpārtrauc, ir nepieciešama ilgtspējīga. Nu, piemēram, transporta sektors uh, vai uh, labklājība un citi. Transportā jābūt izmaiņām un uh, ir nepieciešams ilgtspējīgs uh, transports, jā. Ja Uh, veicina dzimumu līdztiesību. Jāsamazina transporta nozars ietekmi uz vidu un enerģētiku. Sievietēm un vīriešiem kopā jānosaka nākotnes attīstības pamatprincipi, ekoloģiskās sistēmas jāuztur, ir nepieciešama uh, līdztiesības starp visām jomām. Paldies! Paldies! Tagad brīvā uh, mikrofona procedūra un pirmā runātāja Zaborskas kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Es gribu visu apkopot un pieminēt dažas, dažas domas. Šeit tiek rakstīts, ka valstī vajadzētu veicināt to, lai sievietes strādātu vairāk zaļajās rūpniecības nozarēs. Un vīriešiem savukārt vairāk jāinteresējas par sociālajiem jautājumiem zaļai ekonomikai jākļūst ilgspējīgākai un zaļākai. Es atceros, kādi lozungi agrāk tika mūsu valstīs izteikts. Nu, piemēram, sievietes, sievietēm jāstrādā lauksaimniecībā, rūpniecībā, it kā rūps par ģimeni nemaz nebūtu nozīmīgas. Mēs neredzam ģimeni kopumā tā sauktais, tagad sauktā sociālā, uh, sociālā inženērija ir liela problēma. Paldies! Yeah. Thank you, Chair. Paldies! Es atbalstu šo ziņojumu. Domāju, ka tas ir ļoti svarīgs, lai dzimuma perspektīvas šajos jautājumos tiktu iekļauts Sievietes ļoti maz ir pārstāvēta atjaunojamajos sektāros, arī zinātnē. Uzskatu, ka ir nepieciešams iniciatīvas, lai sievietes vairāk šajās sektoros būtu pārstāvētas. Tas varētu uzlabot gan ekonomikas stāvokli, gan arī zaļo ekonomiku, arī politisko lēmumu pieņemšanā sieviešu loma ir jāceļ, kā arī pārējā uz zaļo ekonomiku. Tādā veidā mēs stiprināsim demokrātiju un vienlīdzību. Arī pieeja tīram ūdenim, jaunajām tehnoloģijām ir atšķirīgi starp vīriešiem un sievietēm. Jaunās tehnoloģijas jaunatīstības valstīs varētu šīs situācijas mainīt, jo jāiegulda nauda un līdzekļi šajā jomā. Uzskatu, ka dalību valstīm vajadzētu stiprināt arī sabiedriskā transporta sistēmas, jāfinansē tās, jo tās ir ilgspējīgas sistēmas un tās veicina sociālo iekļautību, kā arī uzlabo vidas stāvokli. Paldies! Paldies! z paní Vašly Kalvávně. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Varētu uh, teikt, ka absolūti nepieciešama ir uh, ilgspējīgā uh, ekonomika, un ne tikai ekonomika, bet arī sociāla ilgspējīga attīstība. Tas nozīmē, ka uh, ir jāstars pret visiem absolūti vienādi, neskatoties uz izcelsmi, uz dzīmumu, sociālo, seksuālo orientāciju, reliģisko piedarību un tā tālāk. Dzimuma mums ir atšķirības, līdz ar to arī sieviešu loma vidē draudzīgā ekonomikā atšķiras no vīriešu lomas. Uh, Sievietēm um, grūtāk ir piemēroties, jo aizvien vēl ir diskriminācija un arī tādas tā kā noteikts lomas, kurās uh, sievietes um, turpina strādāt. Tā ir diezgan liela problēma. Vīdes apstākļu pasliktināšanās noved pie tā, ka uh, tas īpaši smagi uh, skar sievietes un proti visnabadzīgākās no tās. 70% uh, no visnabadzīgākajiem cilvēkiem ir sievietes. Uh, sievietes arī nav pietiekami plaši pārstāvētas, piemēram, sarunās par ekoloģiju, budžetu un citiem jautājumiem. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Romēvis kungs. Es vēlētos pateikt Gustafson kungam arī par sadarbību strādājot pie ziņojuma. Ir skaidrs, ka dzimuma perspektīvas neņemšana vērā šādos jautājumos ietekmē uh, mūsu lēmumus. Un tāpēc dzimumu vienādošanas jautājums ir ārkārtīgi svarīgs gan nacionālā, gan starptautiskā, gan reģionālā līmenī. Tas ir iekļauts arī šai ziņojumā, un es arī uzsveru, ka divi grozījumi, ko mēs esam ieviesuši, saistās ar sieviešu specifisko lomu ekonomiskās krīzes ietvaros un 2020 stratēģijas ietvaros. Situācija ir tāda, ka sievietes cieši daudz vairāk šajā krīzē nekā vīrieši daudzos gadījumos, bet arī pārēja uz attīstītu ekonomiku saistās ar spējām, un tas varētu radīt mums daudz labākas iespējas. Paldies! Tik augums! Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Klimata pārmaiņas un bio daudzveidība un, pareizāk sakot, tās izzušana apdrauda mūsu nākotni. Un es aicinu uh, sākt eh, ievadīt eh, tādus eh, pasākumus, kas veicinātu sieviešu iesaistīšanos ekonomikā, uzņēmēja darbībā, piemēram, pakalpojumu sektorā un turismu sektorā. Aicina atvieglot sievietēm pieeja mikrokredītiem, lai radītu maz uzņēmumus. Mums jārunā par enerģētikas politiku, tas varētu veidot līdz pat diviem miljoniem jaunu darba vietu. Aicinu dalībvalstis izglītot sievietes, izmantojot federa programmu un sociālos fondus, šādi radot jaunus darba vietas, ekoloģiskas darba vietas. Es aicinu izmantot fiskālos instrumentus, lai veicinātu ekoloģijas pasākumu finansēšanu un arī infra, infrastruktūras attie, attīstību ilgspējīgā kontekstā. Paldies! Nākošā runātāja Tiškaus kundze. Viņa prišla, protože sem ķela hovoru. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ierados, jo gribēju runāt par nākošo. Uh, ziņojumi, bet um, dažas no kolēģi uzstāšanās uh, reizēm tomēr liek man uzstāties uh, tieši tagad. Jā, protams, arī es uh, piekrītu tam, ka ir jārunā par sieviešu lomu un arī tā saukto zaļo ekonomiku. Ir nepieciešams runāt par dzimumu līdztiesību un to attīstību, lai sievietēm būtu tādas pašas iespējas kā vīriešiem. Šādi soļi jāīsteno mūsdienu politikā, jāveicina pasākumu, lai sievietes varētu savienot uh, profesionālo un ģimenes dzīvi. Lai sievietes kopā ar vīru varētu, jeb ar partneri varētu rūpēties par bērniem uh, Piemēram, tad, kad sievietes strādā lauksaimniecībā, sievietes ļoti aktīvi strādā, un es nepiekrītu tam, ka bērni tiktu it kā sodīti, ja mātes strādā. Es atbalstu tās idejas, kādas šeit tika izteiktas, lai sievietēm būtu vēl vairāk iespēja paša realizācijai. Paldies! Es Mr. Commissioner, Mr. Dali. Komisārs Dalīkungs. Priekšsēdētāji kungs deputāti! Gribētu komisijas vārdā pateikties parlamentam un Gustafsson kungam par šo ziņojumu. Arī sieviešu tiesību komitejai, kas ir palīdzējusi izstrādāt šo ziņojumu. Domāju, ka sieviešu tiesību uzsveršana ir ārkārtīgi svarīga ilgspējīgai attīstībai un vidē draudzīgai ekonomikai sieviešu tiesības ir ārkārtīgi svarīgas, piemēram, arī tādās jomās kā lauksaimniecība, ilgspējīga lauksaimniecība, enerģētika, izglītība. Šis temats ir ārkārtīgi svarīgs, jo mēs pat labāk nesam ķērušies pie šī jautājuma izskatīšanai nopietni. Daudz kas ir teikts par 20 rezultātiem daudz ir uztvēruši, ka cerības ir mazākas nekā mēs gatavojāmies, bet ir labi rezultāti. Gribu teikt, ka mēs esam panākuši atsauksmi uz sieviešu tiesībām gandrīz visos jautājumos. Šie elementi tagad ir kļuvuši par centrāliem ilgspējīgas ekonomikas attīstībai, strādājot mūsu politiskajā virzienā. Mēs esam sasnieguši arī zināms rezultātus šajā jomā un devuši sievietēm tiesības daudzos jautājumos. Taču vēlētos pievērsties kādai citai pozitīvai ievirzei, par ko mēs bieži vien nerunājam, kas ir bijis ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienībā un parlamentu darbībā. Tas ir eh, dzime, dzimumu jautājumu ieviešana visās jomās Tas nozīmē, ka ir nepieciešami indikātori un jāceļ to nozīme, piemēram, finansiālā veidā vai tehnoloģiskā veidā. Rio mēs vienojāmies par to, ka sievietēm ir jādod papildus tiesības arī lauku jautājumos, arī pārtiks drošības jautājumos un citos. Rio plus 20 noteica, ka mazajiem uzņēmējiem sievietēm ir jābūt tiesībām uz sociālo nodrošināšanu, izglītību, pieeju kredītiem. Dzimuma perspektīvas ieviešana šajās jomās būs ārkārtīgi svarīga, lai mēs izpildītu Rio plus 20 mērķus. Komisija to ņems vērā, strādājot pie šī jautājuma. Runājot par pāreju uz iekļaujošu ekonomiku, mēs esam sākuši tikai pirmos soļus šajā virzienā, un parlamenta mērķis virzīt šos jautājumus ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir atspoguļots dažādos dokumentos. Komisija uh, kopā ar parlamentu strādās pie šiem jautājumiem, sevišķi kopā ar komisiju par sieviešu vienlīdzības jautājumiem. Paldies komisāram! Esam beiguši šo jautājumu. Balsošana rīt 12. Un saskaņā ar darba kārtību nākamais jautājums ir Garsies Pereses kundzes ziņojums par sieviešu nodarbinātības apstākļiem pakalpojumu nozarē dosim referentei vārdu četru minūšu runai. Paldies priekšsēdi. Pakalpojumu joma ir gandrīz 70% ES